plašs pieprasījums attiecībā uz uh, nominācijām uh, komitejās un delegācijās. Uh, šīs izvirzītās personas un vārdi būs atrodami sēdes uh, uh protokolā, ja nebūs nekāda iebilduma pret šo uh, protokolu un tajā rakstītiem vārdiem, tad mēs šīs nominācijas uzskatīsim par apstiprinātām. Liba komiteja ir nolēmusi.